praktiskiem veidiem, kā demokratizēt eh, darba spēka attiecības. Es vēlētos, lai parlaments eh, atbalstītu šos darbiniekus viņu cīņā pret netaisnību. Liels paldies, eh, dāmas un kungi, līdz ar to vienminūtes runas ir noslēgušās šoreiz izdevās dot vārdu pilnīgi visiem kolēģiem, kas bija pieteikušies runāt. Es vēlētos arī pateikties komisāram Barņē, kurš ir pavadījis šo pusstundu kopā ar mums. Es ceru, ka visiem būs jauks vakars. Rītdien turpināsim šo plenāru sēdi, sāksim darbu jau 8.30. Liels paldies visiem ar labu nakti!